pēc eh, kopīgo debašu beigām. Tālāk seko diskusijas un debats par pirmu. Un vispirms došu vārdu Agde Kaisers kundzei. Merci, monsieur le président. La situation... Paldies, priekšsēdētāji. Situācija Birmā kļūst ar vien sliktāka. Birmas valdības uzbrukumi iedzīvotājiem tā skaitā arī balvas iekuvējai, vairs nav attaisnojami. Tāpat ir apdraudētas eh, vēlēšanas, kas ir paredzētas pavisam drīz. Galu galā eh, demokrātijai būtu jāuzvar un demokrātijai būtu jānovad pie vēlēšanām, taču uh, Eh, ja vēlēšanas notiek pēc konstitūcijas, ko ir pieņēmusi armija, tad visticamāk, ka eh, šīs eh, vēlēšanas rezultātā dos tikai to, ka teroristiskais režīms tiks konsolidēts, tiks konsolidēts un uh, vairāk kā 50% no vietām nonāks armijas rokās. Tā skaitā uh, Krievija un, un citas valstis aicina, lai uh, Uh, tiktu izdarīts spiediens pret uh, Birmas valdību, lai tiktu pārtraukti smagie cilvēktiesību pārkāpumi, tā lai notiktu pārēj uz demokrātiju. Liels paldies! Nākamais, kad Smārika kungs uz vienu minūti. Priekšādātāja dāmas un kungi paziņojums par uh, vēlēšanām pirmo reizi 20 gadu laikā, protams, uh, šķiet optimistisks. Galu galā tas ir kā norāda uz pārējais demokrātiju. Diemžēl lielākā daļa no mums netica, ka vēlēšanas, kas notiks pirmā gada beigās, būs demokrātiskas un godīgas un ieviesīs patiesas izmaiņas šajā valstī. Birmas režīms ir problēma, kur, ar kuru mēs cenšamies cīnīties jau vairākus gadus. Uh, Um, ir bijušas daudzas rezolūcijas, kur mēs esam nosodījuši cilvēktiesību pārkāpumus Birmā. Šie pārkāpumi Birmā notiek katru dienu. Mēs nevaram palīdzēt uh, Birmas tautai, mēs nezinām, kā apturēt šos pārkāpumus. Kas varētu šeit palīdzēt? Kaimiņu valstis, uh, valstis, kas tirgojas ar šo valsti, tās būtu Ķīna, Krievija, tāpat arī Eiropas Savienība, ASV un ANO. Uh, E, tieši šie ir partneri, kurus mums vajadzētu iesaistīt, lai panāktu izmaiņas šajā valstī. Paldies. E, nākamā viržjā kundze divas minūtes. Paldies. Birmā militārais režīms valdē jau kopš 1972. gada. Tas ir viens no represīvākajiem režīmiem valstī. E, pēdējais, pēdējā demokrātiski uh, Ievēlēta valdība stājās pie darba 1990. gadā, taču tai ātri nācās atteikties no darbības. 2008. gada septembrī tika apcietināti budistu mūki, kas uh, uzstājās mierīgos protestos, un viņi vēl ar, līdz šim ir cietumā. Ir Birmas, eh, imigranti, Birmas emigranti, kas dzīvo uh, eh, Malāzijā un uh, citās Āzijas valstīs. Tāpat notiek dažādi cilvēku tirdzniecības gadījumi. Ir cilvēki, kas ir uh, spiesti aizbraukt no savas dzīves vietas. Uh, ir apdraudētas cilvēku grupas, piemēram, žurnālisti. Gandrīz 40 žurnālisti eh, pašlaik atrodas cietumos. Īpaši gribētu pieminēt Hlāhlā Vīnu, kas ir uh, um, notiesāts ar brīvības atņemšanu uz 27 gadiem. Mēs esam dzirdējuši par vēlēšanām, kas it kā notiks. Taču tāpat kā Dekaizers kundze, es uzskatu, ka uh, vienīgais mērķis organizējušies vēlēšanas ir uh, padarīt pašreizējo valdību leģitīmu. Es domāju, ka mēs jau tagad varam skeptiski skatīties uz šo vēlēšanu rezultātiem. Protams, mums ir jācīnās pret cilvēktiesību pārkāpumiem Birmā. Mums ir jāaicina Birmas valdības dialogu mums ir jāicina viņi um, apsta, apturēt uh, bērnu karēvju iesaistīšanu. Mums ir jāvēršas arī pie Ķīnas un Krievijas valdībām, lai tās izdarītu spiedienu uz Birmu. Es labprāt vēlētos, lai mums būtu runas vīrs komisijā vai Eiropas Savienībā, kas mūs pārstāvētu attiecībā uz Birmu. Es atvainojos. Mums, diemžēl, nav nekādu pierādījumu par demokrātiju savā valstī. Mēs vēlamies redzēt, ka pasākumi ir bijuši efektīvi. Mēs vēlamies panākt, lai vismaz civiliedzīvotāji neciestu. Nākamais Tanakungs, viena minūte. Priekšsēdētāji, es īsti nezinu, cik eh, daudz reizes mēs jau parlamentā esam sprieduši par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem Birmā. Taču ja mēs vēlamies mīkstināt savu retoriku pret šo militāro huntu, tad mums vienkārši ir jāpastās apkārt parlamentā, lai saprastu, kāpēc mums ir jāpastiprina spiediens pret ģenerāļiem. Es, protams, šeit runāju par Angsānu Sučī, kas ir opozīcijas vadītāja un arī Nobela balvas ieguvēja, kas izteicās parlamenta telpās gan Strasbūrā, gan Briselē. Viņai ir atņemta balss, tāpat kā viņas atbalstītāji nevar izteikties. Mums vajadzētu runāt viņu vārdā, mums vajadzētu runāt no šejienes, mums vajadzētu paust savu atbalstu uh, demokrātiskām pārmaiņām Birmā. Mums tāpat arī jāatcerās par minoritātēm Birmā, kas eh, cieš no plašām eh, kampaņām un armijas uzbrukumiem. Daudziem nācies eh, bēgt uz kaimiņu valsti Bangladešu. Protams, ka mūsu lūgumi netiek uzklausīti, taču kā demokrātiem mums ir pienākums stāties pretī šādiem mežonīgiem uzbrukumiem, lai kur tādi notiktu pasaulē. Paldies! Nākamais Romēvas ir Roēdas kungs, divas minūtes. Pirms dažiem mēnešiem man bija tā iespēja apmeklēt eh, Birmas un Taizemes robežu. Vairāk tūkstoši bēgļu tur gaida, lai atgrieztos mājās. Daži no viņiem gaida jau ļoti ilgstoši. Mēs tikāmies arī ar opozīcijas grupu pārstāvjiem, tā skaitā arī ar Eh, Nacionālo līgu par demokrātiju. Anksen Čučī ir šīs eh, partijas vadītāja. Mēs eh, pēdējām, kas notiek, mēs vēlējāmies pārliecināties, lai tur nenotika nekas pretkonstitucionāls. Mums ir jādomā par pamatiesībām un vārda brīvību. Mēs vēlamies, lai šīs tiesības tiktu nodrošinātas, jo galu galā tādējādi mēs apdraudētu arī huntu, mēs vēl aizētu nodrošināt demokrātisku kārtību šajā valstī. 2009. gadā eh, tika atbrīvoti daži simti ieslodzīto, taču tikai daži no šiem ieslodzītajiem bija politiski ieslodzītie. Lielākā problēma ir tā, ka kopš ir vairāk nekā 2000 politisko ieslodzīto Birmā. Mm, tas nozīmē, ka mēs pat eh, nevaram iedomāties, ka šīs vēlēšanas, par kurām ir mm, paziņots, eh, būs demokrātiskas un godīgas. Mums ir vajadzīgs reāls dialogs. Jebkāds dialogs, protams, būtu apsveicams, taču mums vajadzētu uzstāt uz to, lai tiktu atbrīvoti politiski ieslodzītie, lai bēgļi valētu, vaļā, varētu atgriezties, un es domāju, ka mums vajadzētu arī uh, aicināt komisiju darboties. Pašlaik ir ļoti uztraucoši, ka um, budžets, kas ir paredzēts bēgļiem, ir samazināts. Es domāju, ka tā ir ļoti liela steidzamība, jo tur ir simtiem tūkstoši cilvēku, kuriem ir vajadzīga mūsu palīdzība, un es domāju, ka mums nevajadzētu samazināt budžetu. Paldies, kolēģi. Nākamie runātāji, Potska grupa vārdā, nākamais kolēģis Tomas Mans, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Situācija cilvēktiesībām Birmā ir uh, dramatiski pasliktinājusies, tur notiek politiskas represijas, tur notiek militāra un seksuāla vara, uh, bērni tiek rekrutēti kā zaudāti, 2000 politiski ieslodzītie. Pirmās it kā brīvās demokrātiskās vēlēšanas ir vienkārši izsmiekos un partijas pamatotās boikotē. It īpaši ir Roeņģis situācija ļoti slikta un viņi, daudz no viņiem dzīvo bēgļu nometnēs, daudz ir aizbēguši uz kaimiņu valsti Bangladešu, viņus uh, vajā un izsako. Es atbalstu Bangladešas valdības uh, vēlmi uh, mūsu Eh, partijas eh, delegāciju pielaist, lai mēs varētu pārbaudīt situāciju. Un Bandabāras re re reģionā mēs saņemsim uh, eh, informāciju tieši no pirmavotiem. Un uh, mazākuma tautības, kas tiek uh, izsakotas un vajātas, rados ļoti sliktā situācijā. Un šeit ir tiešām, ja Tik ilgi jāstrādā pie pirmas jautājuma, kamēr tiešām būs panākta demokrātija. Paldies kolēģim Mannam. Nākamais uz vienu minūti kolēģis Paleckis. Dank, Paldies priekšēdētāji. Priekšēdētāji, tāpat kā kolēģis Tāstans, Es gribētu teikt, ka šajā lielajā zālē, kurš bieži vien šajā laikā dienā ir pustukša, mēs bieži vien runājām par uh, tādiem cilvēktiesību jautājumiem, kā tagad Birmā. Es uh, arī pats bieži vien esmu runājis šajā laikā, bet es ceru, ka pēc šīm debatēm šodien tāda, uh, Eiropas parlamenta un uh, Eiropas Savienības balsī būs lielāks svars. Kādēļ? Jo pirmo reizi mēs runājam par tik svarīgām cilvēktiesībām un tagad ir stājies spēkā Lisabonas līgums, un ar to saistītie amati, piemēram, augstā pārstāve uh, ārlietu jautājumos Katrīna Aštone. Eiropas Savienība tagad ir efektīvākas iespējas uh, uzlabot situāciju gan Birmā, gan arī citās valstīs, kurās notiek cilvēktiesību pārkāpumi. Es esmu pārliecināts, ka mēs Birmā tikai tad varēsim sasniegt kaut ko pozitīvu, ja mēs strādāsim kopā ar tādām lielākām valstīm kā Indiju, Ķīnu un citām valstīm. Paldies, Palieckas kungas. Nākamais kolēģis Poreba. Paldies, starptautiskā sabiedrība eh, aicina, eh, lai tiktu respektētas cilvēktiesības Birmā un atzīst, ka tur ir vairāk kā tūkstošiem politisko uh, cietumnieku armija uh, spīdzina un nogalina cilvēks. Un uh, Aung San Suu Kyi, opozīcijas līdere, ir mājas arestā. Viņa uh, tika notiesāta ar brīvības atņemšanu uz trījiem gadiem. Un tā šādi režīms uh, grib noliegt viņai piedalīties uh, turpmākajās vēlēšanās. Uh, Tāpat ciematos, kurās atrodas minoritātes, arī tur ir soda eh, sankcijas. Un eh, Kristus, kristiešus tur mēģina padzīt no turienes, un tie pašreiz atraduši patvērumu taizemē. Un šobrīd eh, taizemes varas iestādes gribētu izraisīt 4000 karimus. Un es domāju, ka šeit mūsu uzdevums būtu uh, aicināt, lai minoritāšu tiesības tiktu ievērotas. Paldies! Paldies, kolēģi. Nākamā runātāja kolēģi Korolas kundze, viena minūte. Kiitos, arvoisa puhemies. Burmaan ihmisoikeus. Paldies, priekšsēdētātāji. Eh, Birma ir vistrauslākā valsts pasaulē, kas attiecas uz cilvēktiesībām situācija neizskatās, ka kļūtu labāka. Mums eh, visi, mēs esam eh, likuši uzmieruši uz uzmanību vairākām lietām, un es domāju, ka pats eh, svarīgākais šīs rezolūcijas uzdevums un mērķis ir sūtīt vēsti, ka mēs esam nobažījušies par situāciju. Mēs esam arī nobažījušies par faktu to, ka tā izeme no, atti, atteica um, civiliedzīvotājiem patvērumu bēgļiem un uh, Kārenu budistu. Kārenu uh, bēgļiem bija piespiests uh, smags soda darbs, piespiedu darbs, viņiem ir jāpiedalās armijas rindās uh, piespiedu skārtā un uh, pagājušo nedēļas beigās uh, Taizeme Eh, joprojām atjaunošos eh, atgri, at, atpakaļ nosūtīšanas plānus, un mums vajadzētu dot palīdzību eh, tā izemē. Paldies, nākamais kolēģis Tarabēla kungs, vienu minūtu lūdzu. Priekšēdētāji, komisāras kundze atkal centrā ir nokļuvusi Eiros parlamentā rezolūcija, kurā ir runa par cilvēktiesību pārkāpēm. Mēs ļoti nožēlam, ka situācija šajā valstī ir tāda un tā nav uzlabojusies, jo vēl joprojām ir slikta attieksme pret iedzīvotājiem un demokrātija netiek nodrošināta. Citās valstīs notiek attīstība un Birmā tiek mīdīt uz kājām cilvēku tiesības. Daudz eh, tiek eh, atrodas mājas arestā, veselas eh, iedzīvotāju grupas tiek padzītas, bērni tiek rekrutēti par zādātiem. Uh, Un es domāju, ka mēs nevaram šeit pat visus punktus uzskaitīt. Mēs ceram, ka nākamās vēlēšanas būs patiesi brīvas vēlēšanas un ceram, ka tajās piedalās arī opozīcijas partijas un katrs varēs izmantot savas eh, pamattiesības. Mēs vēlamies, lai novērotāji varētu pārbaudīt, ka šīs vēlēšanas ir brīvas un eh, likumīgas un eh, lai nebūtu tā, ka militārā hunta nonāk pie varas. Paldies, kolēģis. Nākamais uz vienu minūte uh, Makovei kundze. The military junta has ruled the country through repression. Eh, militārā junta ir valdījusi pār ar valsti ar sistemātiskiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Eh, tā kā pārstāv, šo pārstāvot eh, ļaudis, iedzīvotājs es aicinu, lai būtu tiešām demokrātiski vēlēšanās un lai Birmā būtu tiešām tiesiskas vēlēšanas, jo 25% no parlamenta būs Eh, dažādi militāristi, kurus eh, eh, izvēlēsies virspavēlnieks, un līdz ar to tas nebūtu nebūs nekādā veidā likumīgs valdības sastāvs. Es zinu, ka Mutāras huntas valdība ir parakstījusies ANO konvenciju pret korupciju 2005. gadā, taču nav to ratificējusi. Ratifikācijai būs ja, tikai šis jāņem kā pirmais solis, jo pēc tam tas ir arī jāievieš, lai apkarot korupciju Eh, korupcija rada nabadzību un nesodību. Paldies! Paldies! Kolēģe, nākamā Geringerde Ödenbergas kundze uz vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Ja Birma nolēmtu organizēt eh, vēlēšanas pirmo reizi 20 gadu laikā, tas varētu nozīmēt soli uz priekšu, ja šīs vēlēšanas būtu godīgas. Tātad vispirms tām ir jābūt vispārējām vēlēšanām, un visiem ļaudīm, visiem pilsoņiem, ieskaitot Ansung Suki, vajadzētu tajās eh, balotēties. Otrkārt, vēlēšanām ir jāaptver. Ja vairāki miljonu cilvēku, kas ir devušies uz Bangladešu, Taizemi vai Indiju. Arī viņiem vajadzētu ļaut balsot. Un treškārt, eh, Birmas armija eh, nevajadzētu būt 25% parlamenta vietu rezervētu, jo eh, tas visādā ziņā izkropļot vēlēšanas. Un e, e-vēlēšanām ir e, jābūt arī uzraudzītām no starptautiskām um, e, institūcijām. Ja tas tiks ignorēts, tad es domāju, mums vajadzētu turpināt izmantot restriktīvus pasākumus, ņemot vērā šīs rezolūcijas 16. punktu. Paldies, tad mēs pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Pirmais vārds Šagorgungam uz vienu minūti a katonai junta two thousand and ten folyamán szabad demokratikus választások priekšsēdētāji 2010. gadā tika apsolīts brīvas vēlēšanas Birmā. Ir ļoti svarīgi, lai starptautiskā sabiedrība un Eiropas Savienība izdara spiedienu, lai demokrātiskā pārēja patiešām kļūtu par īstenību. Ir jānodrošina, ka daudzās minoritātes Birmā varētu piedalīties vēlēšanās un uh, ir jāizbeidz etniskie konflikti kas uh, vēl turpina pastāvēt. Minoritātēm vislabāk varbūt eh, varētu eh, būt tā, ka šeit varētu Ķīna sniegt atbalstu sevišķi Uigūru gadījumā un arī Tibeta. Un šeit tiek izdarīts spiediens, un šajā īstenībā Ķīna, Ķīna jau pati viņi spie, būs spiest ievērot uh, minoritāšu tiesības. Kamēr Eiropas Savienībā ir uh, valodu likums, šeit nedomāju tikai Slovākiju, bet kamēr tiek uzturēta uh, kolektīvā vaina tik ilgi, tiek noliekta minoritāšu pastāvēšana. Eiropas Savienība pati nevar, uh, nevar uzstāties kā ticams partneris. Paldies! Tālāk, Melcerkungs, uz vienu minūti. Priekšēdētāja kungs, komisāras kundze, militārā hunta Birmā izraisījusi milzīgu slikti, uh, pasliktināšanas situācijas, pasliktināšanos ar cilvēktiesībām. Tiek uh, reliģiskās minoritātes uh, vajātas tūkstošiem politisko ieslodzīto un uh, ir notiek tādas lietas kā spīdzināšana, tiek ieslodzīti politiskie pretinieki. Tas ir visa dienas kārtībā Birmā. Un uh, šīs it kā šķietam brīvās vēlēšanas, protams, ka tās uh, situācija nekādā veidā neiz, neuzlabos. Eiropas Savienības delegācijas un mūsu parlamenta rezolūcijas neko nedos, jo reālā politika ir tāda, ka tā ir jāizmanto, lai, piemēram, izdarītu spiedienu uz Ķīnu, Indiju un Krieviju, lai šīs trīs valstis varētu izmantot savu varu, lai viņas varētu tiešām izdarīt spiedienu uzlabot situāciju Birmā un arī kaimiņu valstīm. E, kaimiņu valstis Eiropas Savienībā vajadzētu uzaicināt, lai uzlabotu cilvēku tiesību situāciju Birmā. Paldies, kolēģi, un noslēgumā Prēdes kungs, vienu minūti. Mulțumesc mult, domnule președinte. Spunea cineva mai devreme că s-a vorbit... Paldies, e, priekšsēžkungs. Kāds teica, ka mēs jau esam vairākas rezolūcijas pieņēmušas par Birmas jautājumu, bet tomēr es domāju, mēs nedrīkstam pārstāt uh, par šo jautājumu runāt, jo tā ir viena no visrepresīvākām valstīm pasaulē, kurās sistemātiski tiek bradātas kājām cilvēktiesības. Šajā uh, valstī cilvēku tiesību pārkāpumu piedarpīgi dienas, mājas aresti, patvaļīgas cilvēku apcietināšanas, opozīcijas vajāšanas, budistu uh, uh, vajāšanas. Un, protams, jārēķinās arī ar to, kas notiks nākamā mēnesī, ir jākonsultējas ar visām politiskām partijām, lai varētu notikt um, taisnas vēlēšanas. Citādi militālā hunta vienmēr būs pie varas. Uh, priekšsēdis tagad vārds komisārai Redingai komisāras vārdā. Priekšsēdis kungs, kā jau deputāti ļoti skaidri pateici, Birmā eh, turpinās ļoti nopietni cilvēktiesību pārkāpumi, militārā valdība nav nekāda reaģējusi uz starptautiskiem aicinājumiem pārstāt, pārkāpt cilvēktiesības, tā nav atlaidos politiskos ieslodzītos, eh, arī eh, Anjang Suu Kyi ne. Komisija ir Eh, tātad valdība ir ist, eh, izstumus eh, no valsts opozicionārus un politiski, ekonomiskā situācija turpina pasliktināties. 82% iedzīvotāji dzīvo lauku reģionos, bet ehm, tagad jau sāks pārtiks apgādes problēmas. Eiropas Savienība ir vairāk kārt nosodījusi cilvēktiesību pārkāpumu šajā valstī. Uh, tā ir arī pastiprinājusi sankciju spiedienu uz to. Eh, tajā pat laikā esam arī izdarījuši spiedienu uz um, Birmas kaimiņiem, Āzijānu, Ķīnu, Indiju arī izdarīt diplomātisko spiedienu šo valstu, un daži kaimiņi to arī ir e, iesākuši darīt. Turklāt, ES e ir atbalstījusi ANO centienus. E, tas viss ir radījis sarežģījums militārajai valdībai, bet neskatoties uz to, e, tā nav mainījusi savu izturēšanos. Tagad militārā valdība ir apsolījusi 2010. gadā e, vēlēšanas kā soli, e, lai pakāpeniski atdot varu. Mēs šīs vēlēšanas varēsim vērtēt tikai tad, kad vēlēšana likums tiks publiskots un vai mēs, kad redzēsim, vai skaidri un godīgi uh, noteikumi ir, ir paredzēti e, vēlēšanām. E, starp laikā Eiropas Savienība ir gatava e, runāt ar patreizējo valdību, lai pārliecinātu to, ka jāizmanto vēlēšana iespēju atšķirt pozitīvāku lapus Birmas vēsturē. Ļoti skaidri grib pasakīt, ka Eiropas Savienība negrib izolēt Birmu. Mēs esam patiesībā vislielākie humanās eh, palīdzības eh, un citas attīstības palīdzības eh, sniedzēju šai valstī. Un lielāko daļu šī atbalsta saņem lauka reģionu, īpaši um, uh, delta, upes eh, deltas reģionu, eh, kurā joprojām ir jūtams eh, viesuļvētras sekas. Mēs arī zinām, ka āno īpašais īpašais ziņotājs runā ļoti skaidru valodu, un mēs arī viņu atbalstam, mēs esam gatavi viņam palīdzēt, bet mēs tāpat zinām, ka tiešas cilvēktiesība aktivitātes Birmā ir uh, praktiski neiestējams. Eiropas Savienības novēlotāji netiks aicināt novērot vēlēšanas, tādēļ mums ir jāizmanto netieši soļi. Un tieši tādēļ arī cilvēktiesību jautājumi ir ņemti vērā visās mūsu atbalsta programmās, lai veicinātu mūsu vērtības, cilvēktiesību dialogu. Mums ir jāraida ļoti skaidrs signāls. Parlaments šodien uh, ļoti vienoti šādu vēstījumu pauda, un esmu pārliecināta, ka tas arī tiks sadzirdēts. Esmu arī pārliecināta, ka mums nevajadzētu mm, atkartīties no savu pienākuma atgādināt Birmai par tās pienākumiem ir pretim kaimiņu valstīm. Mums ir jāturpina šiem jautājumiem ļoti rūpīgi sekot un aktīvi, un to arī darīsim. Vielen Dank. Paldies, komisāras kundze. Debašu beigās e, tikuši iesniegts seši e, rezolūcija priekšlikumi, debats beigušās, balsojums būs. E, tagad, jā, tagad sāksim balsot. Vispirms par sešiem grozījumu priekšlikumiem, sešiem rezolūciju projektiem par Venecuēlu grozījumu nav iesliegt. Tātad trīs politiskās grupas ir iesījuši rezolūciju un tagad balsosim. Eh,